der präsident! meine sehr geehrten Dāmas un kungi, atsākam sēdi. Vakardienas sēdes eh, protokols un pieņemtie teksti ir jūsu rīcībā, vai kādam ir kādi iebildumi? Tā nav. Nu, tas nozīmē, ka līdz ar to protokols ir apstiprināts. Un nu, tagad mūsu darba kārtā, eh, kārtība padomes un komisijas paziņojumi ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformāciju dalību valstu un Eiropas demokrātiskajos procesos. Tas ir ļoti nozīmīgs uh, punkts. Uh, Un, diemžēl, arvien